El señor presidente. Bueno, buenos días, amigas y amigos. Se abre la sesión. Labrīt, draugi! Mēs sākām šīs dienas eh, sesiju. Un šīs dienas eh, sēdi Mēs sākam ļoti labā garstāvoklī pēc izcilajiem sporta panākumiem vakar. Un tātad pirmais punkts darba kārtībā ir Lajon kungs ziņojums par kopējas lauksaimniecības politikas nākotni laika posmā pēc 2013. gada. Un mums ir liels prieks, ka komisārs. Colas kungs ir šeit pie mums, jo, kā jūs zinat, šajā minisesijā komisija uh, ieceļ dažādus uh, komisārus, kas uh, brauc pie mums un tieks ar mums, un es domāju, ka tas, uh, ka mums šeit uh, klāt ir um, Čalas kungs, nozīmē to, ka eh, komisija piešķir īpašu nozīmi šai tēmai. Došu vispirms vārdu Lajon kungām, kas ir mm, ziņoju, šī svarīgā ziņojuma sagatavotājs. Viņam ir četras minūtes, lai iepazīstinātu mūs ar savu ziņojumu, un pēc tam divas minūtes, lai atbildētu uz komentāriem un jautājumiem debašu beigās. Referents eh, var izmantot arī visas sešas minūtes um, viens uzstāšanās laikā un lūkšu Lajankungu ievērot šos laika limitus. Ja jūs turpināsiet uzstāšanos pēc četrām minūtēm, es jums mikrofonos neņemšu. Lēn kungs. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es gribētu izteikt līdzjūtību saviem vācu kolēģiem un apsveikt Spānijas kolēģus pēc vakardienas izcilā futbola mača. Es gribētu viss Pirms eh, runāt par diviem fundamentālajiem jautājumiem, uz kuriem ir jāatrod atbilde reformējot kopējo lauksaimniecības politiku. Tas